mūsu kolēģi deputāti, kuri piedalās grupā, kas nodarbojas ar pašu resursu jautājumu, tātad Lamasurkungs, Verhofštatkungs un Kalcinkungs, uh, ir uzaicināti uz mūsu budžeta komiteju mūs informēt par to, kādi ir priekšlikumi par pašu resursiem. Mēs uh, ļoti uh, apzināmies un sajūtam to, ka, ja cik grūti ir tad, ja parlamentām nav pilnvaras balsot par nodokļiem, un tik, tik ilgi, kamēr nebūs šo pašu resursi, mēs būsim tā kā ierobežot savās pilnvarās, būsim atkarīgi no dalību valstu gribas. It kā visi ir uh, vienisprātis par mērķiem un tik līdz jāmaksā, tad kaut kā vairs negribas uh, šo naudu dot. Tātad uh, Monti kungs pie mums varētu ierasties vai nu no 19. janvārī vai 5. februārī. Tā kā jūs zinat, ka trialogs beidzās ar vienošanās panākšanu par 2014. gada budžeta grozījumiem un 2015. gada budžetu. Es gribu precizēt, ka grozījumu iesniegšana 2015. gada budžetam un 2014. gada budžeta grozījumiem ir rīt, tātad šis termiņš noteikts rīt, pulksten 12 par grozījumiem un par budžeta maksājumu un saistību apropriācijām grozījumu iesniegšanas termiņš ir rīt pulksten 18. Uh, šī, šie termiņi gan vēl ir jāstiprina um, dienestiem, kas atbildīgi plenāra sēdes sagatavošana. Ja jums nekādu grozījumi nav iecerēti, tas nekas labāk, lai nav pārāk daudz grozījumu jāizskata, par to nesūdzēšos ne es, ne arī mūsu dienesti, jo pretējā gadījumā būs grūtāk organizēt balsojumu. Tāpat es vēlējos paziņot, ka šorīt ir iecelts referents par Eiropas pusgadu Un tas esmu es, jūsu komitejas priekšsēdētājs, kas uzņemsies šo godpilno pienākumu un jums pateicos par to, ka neviens cits kandidāts netika ierosināts. Nu, bet tā tas gan nebija sākumā domāts. Tālāk par 2016. gada budžeta uh, sagatavošanu mēs esam uh, iecēluši referentu Žerāru Deprē, kurš būs atbildīgs par citām iedaļām. Budžeta komitejas sagatavos atzinumu par, par tematu zaļās izaugsmes iespējas uh, MVU. Um, Mēs uh, zinām, zinām, kādas uh, potenciāls ir zaļajai ekonomikai, un es aicinu iesniegt kandidātu vārdus, ja jūs interesē šāda atzinuma sagatavošana. Tāpat Eiropas parlamentam ir jāpiedalās Eiropas parlamentu nedēļā saskaņā ar uh, uh, budžeta līguma 13. pantu un mums ir jāierostina temati, kas būtu jāapspriež šajā nedēļā. Un šorīt mēs vienojāmies par to, ka tā kā uh, tiks pārskāvēti eirozonas uh, dalību valstu parlamenti, šī būtu uh, laba iespēja runāt par nesamaksāto rēķinu problēmu, un mums būtu mm, jāpievērš šai problēmai dalībvalstu parlamentu uzmanība, runājot par pētījumiem esam apstiprinājuši, ratificējuši mūsu kolēģu no budžeta kontrolas komitejas priekšlikumu par pašu resursu jautājumu un par ekspertu darba grupas izveidi. Tātad šādus pētījumus mēs pasūtīsim kopā ar budžeta kontrolas komiteju un tālāk par ekspertu publisku uzklausīšanu kopā ar Drošības un aizsardzības komiteju. Mēs lūgsim atļauju izvērtēt uh, ārpakalpojumu kopīgu pasūtīšanu Uh, nu, mēs varētu arī domāt par to, vai mums uh, nevajadzētu veidot kopīgas Eiropas Savienības uh, vēstniecības, tā lai katrai valstī, lai visā šajās ārvalstīs nebūtu 28 vēstniecības plus komisijas pārstāvniecība, vai mēs nevarētu panākt ietaupījumus, apvienojot līdzekļu šajā jomā Eiropas Savienībā. Un uh, ja jums ir zināmi kādi šīs uh, jomas eksperti, tad jūs varētu mūs uh, informēt par šiem vārdiem. Un tagad uh, tie arī tātad bija visi paziņojumi, ko es biju cerējis sanāksmes sākumā jums darīt zināmus. Un Tagad par uh, samierināšanās procedūras neveiksmi un par uh, triloga vienošanos, kas tika panākta pirmdienas vakarā. Es vēlos pateikties visiem mūsu komitejas deputātiem, jo tas, ka mums izdevās panākt pēc iespējas daudz, uh, ir uh, mums par to jāpateic mūsu vienotībai. Es pateicos referentiem, kuri pastāvīgi bija klāt šajās sarunās, kuri piedalījās kopīgā paziņojuma sagatavošanā un arī par, par to, ka diemžēl viņiem bija arī jāpiedzīvo zināma vilšanās un mūsu referentiem nu, bija jātiek tām pāri. Ja jūs esat izvēlējušies strādāt budžeta komitejā, jūs esat pieņēmuši ļoti svarīgu lēmumu līdz ar to, un jūs esat izvēlējušies tādu ceļu, uz kura bieži saskarāties ar vilšanos, ar atsacīšanos, bet Tā ir pašā laikā. Jūs esat tie politiķi, kuri cer, ceras panākt patiesību un nenoliedz realitāti. Un, protams, jūs centieni tiks novērtēti. Bet mums izdevās panākt vairāk nekā bija cerēts sākumā. Mums izdevās uh, uzlabot uh, maksājumu apropriāciju situāciju par 4,8 miljārdiem. Mēs cerējām, ka būs 4 miljārdi 2014. un 2015. gadam. Tātad uh, jau ir gada beigas, un uh, no nu, šie rēķini, kas nav samaksāti tagad, ir uh, jāsamaksā nākamreiz. Tātad mēs prasījām 7 miljārdus, dabujām 4,8. Un mūsu uh, referents lieliski ir strādājis. Bet tā pašā laikā viņš, protams, ir arī ļoti vīlies, bet, nu, mūsu veiktais darbs tomēr nesīs augļus tuvāko mēnešu un gadu laikam. Mēs zinām, ka 4,8 miljārdiem pat nebūs iespējams stabilizēt nesamaksāto rēķinu apjomu. Un tādēļ mums ir jāuzstāj, lai tiktu uzstākts um, parādu samazināšanas process, lai to dara komisija kopā ar citām institūcijām un uh, jānonāk pie tāda apjoma, kas ir uh, nu, panesāms, varētu teikt, varbūt desmit miljārdi. Un mums ir jānoskaidro arī, jāprasa, lai komisija mums paziņo, cik reāli ir šādi nesamaksāt rēķinu līdz šā gada 31. decembrim, un pēc tam ir jāsastāda plāns, kā šie parādi tiks samaksāti un tādēļ mums ir tuvāko mēnešu laikā jāizdara liels spiediens uz komisiju un padomu, lai situāciju noskaidrot. Šorīt kopā ar Taro kungu mēs piedalījāmies ārlietu komitejas sanāksmē, kas bija veltīta budžetām, un mēs uh, arī runājām par šiem nesamaksātiem rēķiniem. Uh, Un nu, viss šī situācija ļoti smagi ietekmējusi darbu šajā gadā. Mēs varam uzņemties saistības attiecībā uz Ukrainu, bet ja nav naudas, ko tad darīt? Un um, dip, diplomātiskā dienesta pārstāvi mums stāstīja, ka nu, saistības uzņemties jau var un ka tās jāpild trūkst naudas. Ir uh, 30 miljonu vērtībā rēķini, ko vajadzēja samaksāt šogad, bet kas tiks samaksāt nākošu gadu, un tas ir tikai ārlietu jomā, bet ir arī citas no, jomas, kur uh, situācija ir tāda pati, un tādēļ mums uh, neatslāpstoši ir jāizdara spiediens uz padomi, lai panāktu risinājumu, un tāpat jāvēršas pie jūsu valstu parlamentiem, jāskaidro, uh, kolēģiem, deputātiem un senatoriem jūsu valstīs, ka šīs ir ļoti nopietnas temats, šī ir nopietna problēma, kā rēķini netiek samaksāti. Un mēs ierosinām, tā gan ir Fernandes kunga ideja, ka šajā starp parlamentu nedēļā mums vajadzētu lūgt, lai mūsu kolēģi no nacionālajiem parlamentiem arī uzstāj uz šo uh, problēmu risināšanu. Tā tad tika apstiprināts, kā jau es teicu, kopīgais paziņojums parlamenta vārdā, un pēc tam padome apstiprināja savu atsevišķo kopīgo paziņojumu. Nu, tas ir tas, kas mūs šķir šajos jautājumos. Šeit ir atspoguļos domstarpības. Un tagad es dodu vārdu referentei Gardijā Zabals kundzei. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, vairāk kārtas komitejā esam runājuši par šo jautājumu, mēs esam sekojuši sarunām, tām kā tās virzās vai nevirzās uz priekšu, un tagad būs uh, gala viedoklis par to, kāds bija šīs process, kura laikā mēs visi gana tikām cietuši, bet es domāju arī visās trijās institūcijās un ņemot vērā tās atbildības un ieguldīto darbu, bet domāju, ka šis process bija darba pilns un sarežģīts visām trim institūcijām. Rezultāts varētu būt labs. Viss ir atkarīgs no tā, vai mēs uzskatām glāzi par līdz pusē pilnu vai līdz vai pustukšu. Ir tiesa, ka mums bija liktas augstas cerības sākotnēji, un bija daudz, kas, kas nāca no iepriekšējā mandāta, un mums vajadzēja atrisināt nenomaksāto rieķinu jautājumu, vai vismaz sagatavot kaut kādu nolaišanās ceļu šiem nesamaksātajiem rieķiniem, un visdrīzāk nākošā gada laikā mums būs iespēja redzēt to, vai šīs sarunas un paziņojumu, ko ir trīs institūcijas parakstījuši, tik tiešām tiks īstenotas un palīdzēs sasniegt nospraustos mērķus. Runājot par skaitļiem. Tos var interpretēt dažādi, kā mēs nereti runājam, eh, visi iegūst bieži vēlēšanās un neviens nezaudē, bet ņemot vērā padomis negribīgumu ielikt vēl vienu eh, eh, eiro kopīgajā eh, maciņā un ņemot vērā nesamaksātās summas, domāju, ka šis papildinājums par vairāk nekā 4 miljārdiem eiro ir ļoti būtisks, un mēs katra institūcija šeit plēsāmies par katru eiro. Par saistībām runājot, diemžēl mums nebija pārāk iespēju to apspiest, bet ir tiesa tas, kā padome savā pirmajā lasījumā samazināja vairākas eh, kategorijas, mūsu prāts eh, prioritāras, un mums pat izdevās tomēr beigās panākt nelielu palielināšanos atsevišķās vietās, tīri simbolisku varbūt dažkārt, bet uh, tas tomēr ir simboliski, jo, piemēram, 12 eh, miljoni eh, eiro uz pusotru miljārdu nav, bet, kad mēs redzam, ka šeit ir runa par Erasmus stipendijām, tad studenti tomēr varēs stipendijas saņemt vairāk, vai, piemēram, atkal, ka 10 miljoni eiro papildus humānajai palīdzībai vai 22 miljoni eiro Eh, lai palīdzētu pieciem miljoniem eh, palestīniešu bēgļu vidējos austrumos. Šie skaitļi nav pārāk lieli, bet ir būtiski, lai varētu stiprināt kādas programmas. Protams, tas nav viss, ko gribēja panākt parlaments, bet tomēr tas kaut kas ir. Un mēs eh, arī uzskatījām, ka vairāk neko mēs varbūt nebūtu varējuši panākt, jo mēs vairāk neko nebūtu panākuši. Turklāt padomē jau mēs bijām nonākuši līdz punktam, pēc kura padomu varētu jau sākt kāpties atpakaļ, lai e, nonāk e, vienošanās vietā, un tā vietā mēs varbūt būtu palikuši vispār bez vienošanās, un situācija būtu vēl sliktāka, tīpaši ņemot vērā to, ka ir Junker plāns, un tiek sagaidīts, ka viņa budžets tiek apstiprināts, un ka mēs varēsim sākt pie tā strādāt vārdu sakot, kā dažkārt sarunās eh, tas notiek, kopējais, eh, kopējā pēcgarša ir saldenī sāja, ir lietas, kas eh, bija patīkamas, citas, kas ir bijušas mazāk, un ir jādomā par sadarbību ar nākošajām prezidentūrām. Mums ir jāturpina strādāt pie tā, ko pie kā Itālijas prezidentūra vairs uh, Eh, nestrādā sākot ar 1. janvāri, un mums ir jāicina turpmākās prezidentūras pie šiem jautājumiem strādāt, lai mēs varētu situāciju atrisināt. Un pirms es beidzu uzstāšanos, gribētu pateikties priekšsēdētājiem, kurš vadīja sarunu grupu, un it īpaši pateikties sekretariātam, kurš ir paveic lielisku darbu, pirmkārt ar visiem grozījumiem, otrkārt gatavojot dokumentus, izvērtējot padomas priekšlikumus, strādājot kā vienmēr. skatot daudzus skaitļus un nepieļaujot nekā, nevienu kļūdu, kā mēs zinām, tas ir visai piņķerīgs darbs, un tāpēc gribu īpaši pateikties sekretariātam par paveikumu. Madame Olmeyer. Holmejers, kundze. Priekšsēdētāji, kolēģi. Citām institūcijām bijis ir vieglāk nekā EDR komisiju, kur mēs tad centāmies kopīgi panākt maksimālo rezultātu citām iestādēm tas izskatās daudz maz labi, respektīvi padomi ir atzinusi, ka Es tiesai ir tās gadījumā arī jāiz, jāizdara secinājumi, piekrīt mūsu finanšu prasībām un arī tekstam, otrkārt arī ārējās darbības dienestam. kur eh, ir sasniegts nepieciešamais izdevumu apjoms, lai uh, dienests varētu pats īstenot projekts nevis uh, eh, sadrumstalotībā starp piecām ģenerāldirektorātiem 15 budžeta pozīcijas un atbildībā par vienu projektu. Un, līdz ar to tas viss uh, radīja kavējumus. Treškārt mēs panācām to, ka sadarbojoties eh, ar reģionu komiteju, tāpat arī ar ekonomikas sociālo lietu komiteju, esam spēruši nākamo soli mūsu sadarbībā. Mēs pārņemam vairākus ierēģņus no abām iestādēm, izveidojot pētniecības dienas pie mums, veidojot sinerģiju. Padomu sākumā to nesaprata, mēs to detalizēti paskaidrojām. Diemžēl gan jāsaka, ka sākumā bija pārpratums arī mūsu pusē. Uh, tas mums radīja papildus diskusijas attiecībā uz 5% samazinājumu prasībām personālam, jo šis temats ir aktualizējies komisijas kļūdainas tabulas dēļ. Tur bija nepareiz ailes salikt par sinerģiju, par internalizāciju, eksternalizāciju no mūsu puses Mēs to nebijām iestrādājuši, padomu to bija iestrādājusi, un tad radījās iespējas, ka mēs vienīgie e, neesam ievērojuši šo prasību. Mēs pārunājām ar komisiju to, tad nācās visu rinkopu izņemt, jo mums tas savādāk noņē, nozīmētu, ka e, mēs tad nāktos, e, mums nāktos pateikt, kā attiecībā uz aģentūrām mēs nevēlamies nekādu papildu personālu, bet paldies Dievam beigās tikām skaidrībā, visur inkop izņēmām, un tad eh, viss kārtībā tur ir par kopīgo budžetu. Pārsteigumu tikai, manuprāt, ir ļoti eh, pareizi bijis, ka mēs centāmies bez pārtraukumiem turpināt sarunas un neatkāpties no nostājas, ka veci rēķini ir jāapmaksā. Uh, Tas ir punkts, kur mēs gan publiski, gan sarunās ar padomu esam radījuši arī zināmu cieņu pret mums, jo nav runa par to, ka mēs gribam vairāk, mēs gribam vairāk, bet gan par to, ka līgumi ir jāpilda. Un tur neviens neko nevar iebilst. Un tad nevar būt tā, ka jauns svarīgs programmas netiek uzsāktas, lai apmaksātu vecus rēķinus. Uh, ir jāizdara secinājumi, jā, jāturās konsekventi pie šīs nostājas, un man arī bija interesanti par uh, maksājumu plānu. Padomu parasti saka, ir konsekventi, jārīkojas caurskatāmi un tā tālāk, bet tad pēkšņi mēs ļoti konsekventu tekstu uh, iesniedzām eh, par eh, maksājumu plānu ievērošanu, tad padomu pēkšņi kļūst ļoti piesardzīgi un sāk runāt par to, ka tur tehnokrātiski iemeslu dēļ tur kaut kas eh, nav īsti vēl skaidrs. Un mūsu priekšsarētājs un citi referenti, protams, pelnījuši uzslaus par nepiekāpīgu strādāšanu. Tas ir arī svarīgi, ka mēs varam tāpat turpināt darbu, lai piespiestu padome, nu un atklāt sakot arī komisiju atklāti aicināt nodalīt skaidri to, kas ir vecu rēķinu apmaksai un jaunu programmu sākšanai. Tur dažkārt ir tāda pelēkā zona, ka mēs paši bieži vien nezinām, kas īsti tur notiek, atklāt sakot. Um, Nu, šāda pieeja pareiza, un mums vajadzētu arī to turpināt tuvākos mēnešus. Tad tiešām, manuprāt, ir eh, ļoti labi, ka mēs panācām šo punktu. Merci. Paldies. Deprēkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā iepriekšēji runātais gribētu pateikties visai mūsu komitejai deputātiem, jo, ja mums izdevās šīs sarunas novest līdz galam, tas nozīmē, ka mūsu komitejā bija plaša vienprātība un daudz patīkamāk ir vest sarunas vienprātības eh, gaisotnē nekā tad, ja valda domstarpības. Un tagad īsi ņemot vērā jau izdarīto, gribu pateikties priekšsēdētāju jums, kas esat parādījis savu stingro nostāju, gribu pateikties kolēģiem, sekretariātam un līdzstrādniekiem, negribu tos aizmirst, un īpaši gribu pateikties mūsu eh, referentei Heiderai, jo tā kā viņa bija solidāra ar mūsu komitejas līniju maksājumiem šajā gadā, attiecīgi maksājuma e, rezerve nākošajam gadam samazinājās. It īpaši es gribu viņai pateikties par solidaritāti šajā operācijā kopumā. Priekšsēdētāji laimīgā kārtā. E, e, atļaujoties nelielu deķību šajā brīdī, kad um, Es saku, ka tā ir ģeķība, jo katreiz, kad vajadzēja nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, prie, soli uz priekšu komisija e, par soli atkāpās atpakaļ. Ļoti labi, ka jūs to norādījāt, bet tas bija jāpasaka, jo savādāk mēs būtu palikuši bez biksām tanī visā. Un tas varbūt nebūtu bijis tik patīkams skats. Bet priekšsēdētāji. Domāju, ka vilšanās nav uh, politika. Mēs esam vīlušies, mēs esam, zinām, sakaut, bet mums ir jāredz arī tas, ko esam ieguvuši. Un tagad daži aprēķina, piemēram, 2014. Eh, gadam. Bija runa par 4 miljārdiem 700 miljonu svaigas naudas. Šobrīd mums ir 3 miljārdi 100 miljoni Sākotnēji padome deva nulli. Mēs esam iegūši 68% no tā, ko prasījām. Un, ja mēs vēl pieliekam klāt visas operācijas, ir 4,2 miljārdi ar dažādu iniciatīvu pārcelšanu, ar dažādu pārdalījumu, taču ir 4,2 miljārdi 14. gadam budžetā uh, e, maksājumos, kurus var piešķirt uh, tanīs pozīcijās, kur ir steidzamas vajadzības domāju, kā pilnīgi normāli, ka mēs esam vīlušies, ka neesam dabūjuši visu, ko gribējām, bet kopumā es nevaru teikt, ka e, tādā spēku samērā, kur abi partneri ir līdzvērtīgi, mēs būtu zaudējuši. Nē, mēs esam objektīvi uzvarējuši, ja mēs skatām sarunu rezultātus. Domāju, ka debatēm ir jābūt tagad pār to, ko, kāds būs operatīvais plāns parādu nomaksai. Jo tas teksts, kuru mēs uzspiedām padomēji un par kuru mums vajadzēja vienoties, kom, kom padome negribēja rakstīt, ka tekstā kā tiks panākta piekrišana. Un domāju, ka nākošajā gadā, ja mēs strādājam tikpat izlēmīgi, tad mums izdosies īstenot šī maksa, eh, parādu nomaksas plāna īstenošanu. Un, ja mūsu izlēmība ir līdzvērtīga līdzinējai, tad mums ir lielas iespējas šajā pasākumā uzvarēt. Paldies, Deprēkungs, turpina priekšsēdētājs. Jo, ja būtu bijusi pilnīga izgāšanās, tad 5 miljārdi resursu 14. gadam no sodnaudām netiktu novirzīti maksājumiem 5 miljārdi būtu pārpalikums no šī gada izpildes un to iekasētu dalībvalstis. Šo argumentu norādīja Deprēkungs sarunlaikā un tas ir spēcīgs arguments. Bet ir tiesa arī, ka nākotnē mēs gribētu, lai komisijas nostāja tiktu stabilizēta. Fernandes kungs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria dar os parabéns. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju apsveikt visus runātājus. Un it īpaši priekšsēdētājam, referentiem, personālam, politisko grupu personālam, kuri ļoti bieži strādā neredzamā, bet ārkārtīgi eh, efektīvā veidā. Es neesmu vīlies, jo mēs esam paveikuši darbu e, un mēs veicām darbu jo būtu nepieļaujami pierādīt sabiedriskai domai šādas vienošanās norādīt. Mēs parādījām padomei e, pareizo ceļu. Padomi negribēja izmantot neko, kas bija uz galda, lai nomaksātu rieķinus, un bija pieci e, miljārdi e, līdzekļu kas e, būtu tikuši atgriezti nacionālajos e, budžetos. Un visbeidzot, tika panākta vienošanās par vairāk nekā 4 miljardiem eiro 14. gadam, un mēs varam būt gandarījāti. Tāpēc, ka izvairoties no budžetā sabrukšanas, jo komisija informē par to, ka šo summu čet, vairāk nekā 4 miljārdi eiro var tikt nomaksāti parādi un var uzsākt daudzgadu finanšu schēmas darbību. Uzskatu, ka šī ir veiksmīga vienošanās, jo mums izdevās panākt vienošanos. Ja mēs būtu nobalsojuši pret, un ja bū, mēs būtu teikuši, ka nauda tiek atgriezta dalībvalstīm, un tās nomaksā e, to, kas pienākās. Tāpat arī e, e, padomi gribēja samaksāt maksājumus par vairākiem miljardiem eiro, bet beidzot mums izdevās vienošanos pasākt par vienošanos par 923 miljoniem eiro. 15. gada maksājums gribēja eh, samazināt, to mēs novērsam. Tāpat arī mums izdevās panākt vienošanos vai, un palielinājums vairākās citās budžetlīnijās un it īpaši tādās eh, kategorijās kā kosmē, apārsnes 2020, humanā palīdzība un citas jomas papildus tam. Eh, atsevišķas lietas pat sākotnēji nebija paredzēts, kad mēs sākām vest sarunas ar padomi no Eiropas parlamenta puses. Atcaucos es šeit uz eh, maksājumu plānu. Nevar pieļaut to, ka Eiropas Savienība neīsteno savas apņemšanās un nav pieļaujami tas, ka Eiropas Savienībā ir tik augsts līmenis nenomaksāto rēķinu. Š, eh, tāpēc iespaidīgi ir tas, ka tieši parlaments deva impulsu virzībai uz priekšu, un pārējām institūcijām pietrūka šīs dūšas, lai um, uzsāktu šādu virzību. Mēs runājam par to, ka še, tikai par to, ka šeit tiek eh, ņemti, respektēti līgumi, tiek nomaksāti um, rēķini. Tāpat ir svarīgi tas, kā ir jāizstrādā tāds maksājuma plāns, kas neapdraud daudzgadu finanšu schēmu. Šim nolūkam gribu paust gandarījumu par šo vienošanos. Mums izdevās panākt to veiksmīgu, palielināt Eiropas Savienības, noturēt Eiropas Savienības ticamību. Mēs esam. No palīdz eh, atbalstījuši izaugsmi un darba vietu veidošanu un grib paust gandarījumu par to, ka Eiropas parlaments ir institūcija, kas respektē savas apņemšanās. Apsveicu visus. Eh, Kā jau es teicu, balsot pret šā, šo vienošanos būtu nozīmējis, ka dalībvalstis iekasē atpakaļ naudu un beigās netiktu īstenotas, izpildītas mūsu apņemšanās un tiktu apdraudēts Eiropas uh, Savienības budžets, kas varētu sabrukt. Paldies! Merci, monsieur Gaillère. Gaillère, kungs. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu no otra gala, kas ir neapmierinoši Pie visiem priekiem par šo veiksmi, par 3,5 eh, miljārdiem, kas iegūtu papildus, nu, skaidrs, ka ar to nepietiks. Sarunās mēs mēģinājām izvairīties no eh, tādas situācijas, kurā komisija apsteigtu ar saviem paziņojumiem padomi un vēlētos izvairīties no provizoriskā budžeta. Līdz ar to vienmēr piedāvāja tāds eh, vieglākus kompromisu eh, priekšlikums padomē, un es sapratu, ka 4,7 miljārdi, eh, ar kuriem komisija nāca klajā, bija tāda summa, par kuru viņi ir pārliecināti, ka parāda kalns nepieaugs. Dabojām 3,5. Nu tad ar to nepietiks, acīm redzot, lai uh, stabilizētu parādu krīzi. Parādi turpinās pieaugt. Tāpat arī jautājums par īpašo instrumentu finansēšanu nav atrisināts. Un iedomājieties, ka 2015. gadā Eiropas Savienībā būs kāda katastrofa dabas un solidaritātes instrumentu ir jāmobilizē, bet eh, padomu saka, atrodiet budžetā papildus līdzekļus paši, Un skaidrs, ka tas e, iz, izraisīs maksājumu krīzi. Ja mēs atrodam šos līdzekļus, tad rēķini paliek neapmaksāti. Nu, tāda ir situācija ar šiem papildus līdzekļiem. Šie konflikti nav atrisināti, tie mums paliek arī turpmāk. Savukārt no pozitīvās puses jāsaka, ka padome ir e, atšķirīgā situācijā sapratuši, ka ir jāiesaistās eh, uzkrāto parādu mazināšanā. Nu, tur, protams, ir eh, arī komisija iesaistījusies un ziņos mums regulāri par to, kā šī maksājuma krīze attīstās, un tad es komisijai sacītu, ka es labprāt redzētu to, ka ja mēs šos uh, neapmaksātos rēķinus sadalītu pa valstīm, lai es varu redzēt uh, šo, šo sadalījumu pa dalību valstīm un paskaidrot uh, savam finanšu ministram, ka šāda līdzekļa pie, piešķiršana nozīmētu arī, piemēram, vienu miljārdu nonākšanu Vācijā vai uz apvienoto karalisti. Nu, man jau nav jāskaidro, kāda būtu iegūmi Britu valdībai šādu informāciju saņemot, piemēram. Uh, Un tādējādi mēs varam arī argumentēt šo situāciju sabiedrības priekšā, un šeit nav runa par to, ka mēs vēlamies e, zelta podas toletē likt. Šeit runa par e, rēķinu neapmaksāšanu. Un, e, ja mēs nevaram apmaksāt rēķinus, mums ir jāpaskaidro, kāpēc. Tāpēc arī politiski mēs būtu situācijā, kur mēs varam pietiekam labi argumentēt savu nostāju, un tas mums varētu arī palīdzēt rast risinājumu. 3,5 miljārdi papildus līdzekļu ir laba ziņa, lieliska ziņa, pat ja mēs sākām ar pilnīgi citu summu, bet eh, tā ir tik tiešām taisnība. Mēs atbalstījām komisiju ar 4,7 miljārdiem, padomu teica nulle un beigās bija 3,5. Es jau vācu žurnālistiem vakardien skatījos, eh, kāds ir šis skaitlis par kuru mēs strīdējāmies ar padomu par 2014. gadu e, budžetu, toreiz bija 700 miljoni tā summa, kur mums izsvītroja. Un tagad viņiem ir jāpiekrīt, ka tagad jādod mums 3,5 miljārdi. Līdz ar to, saliekot kopā, viss šī loģika labi sakrita. Un to mēs arī kā arguments varam izmantot arī nākotnes diskusijās Jā, nu, līdzekļi, kas paredzēti neparedzētiem gadījumiem, ir jāmobilizē. It īpaši situācija kļūst nepārvaldām. Psiholoģiski arī psiholoģijā ir terapijas posmi, tātad problēmas apzināšana, noliegums. Nu, tur tam mēs esam tikuši pāri, tagad mēs esam terapijas posmā. Uh, kur šī pretošanās mazinās un e, mēs sākam strādāt pie problēmas e, risinājuma un e, esam izvairījušies no agonijas. Uz gada beigām, manuprāt, tā ir ļoti laba ziņa. Vēl paliek daudz, kas darāms, bet ja jau būtu vienkārši to, te viss, tad jau mēs varētu nacionālā politikā palikt. Paldies par maksājumiem. Šeit ir vairāk nekā 3,5 miljārdi jo no šiem septiņiem miljārdiem, kas uh, tā tad ir uh, starpības starp to, ko mēs pieprasījām sākumā un ko piedāvāja padome 2014. un 2015. gadam, tātad šeit bija septiņu miljārdu starpība. Un mēs ieguvām papildus uh, jaunu līdzekļu, vairāk nekā 3,5 miljārdi 2014. gadam un um, nedaudz vairāk par uh, 1,2 miljārdiem 15 gadam un iznāk kopā vairāk nekā 4,8 miljārdu kopā. Paldies, priekšsēdētājs Aktanga kungs. Nu, es domāju, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu šo mēnešu laikā, un es redzēju, kāda bija sākumā pretestība padomē, iebildes pret uh, ārkārtas rezerves izmantošanu, ka tika nolaikta problēmas pastāvēšana attiecībā uz maksājumiem. Mēs esam nogājuši gāru ceļu, mēs šo problēmu uh, konstatējām un pēc tam pārliecinājām uh, dalību valstis rīkoties, bet viss jau vēl nav panākts. Ir, uh, nu, tāds pieņemams rezultāts, bet problēma ir atlikt tomēr uz vēlāku laiku, un šī cīņa vēl turpināsies. Priekšsēdētājs. Tonka kungs. Atvainojiet, es jūs pārtraucat priekšsēdētājs tā, Tonga kungs turpina. Tātad, jā, es arī atbalstītu šādu maksājumu plānu, jo tas ir ļoti svarīgs, lai saglabātu spiedienu un lai šo maksājumu problēmu samazinātu un lai varētu to kontrolēt, jo mēs tagad esam tādā pelēkā zonā vai tie ir 4,8 miljārdi vairāk vai mazāk, mēs īsti nezinām. Ir pienācis laiks izkļūt no šīs pelēkās zonas, noskaidrot, kāda ir reālā situācija un noskaidrot, kādas uh, valstis nav saņēmušas maksājumus no komisijas, un tas arī palīdzētu vēlētājiem izskaidrot, kas notiek, un ir jābūt uh, prognozējamākiem un uh, atklātākiem, tas ir svarīgi. Vēl viena lieta, kas būtiska mūsu komitejai šajā procesā, tas pat nav saistīts ar mūsu parlamenta vai komitejas nostāju, bet ir runa par šiem uh, nacionālā kopieņēmuma uh, iemaksām. Tas bija tāds kā satricinājums. No vienas puses uh, darba kārtībā šī maksājumu problēma, un pēc tam mēs kā Eiropas Savienībā, ciešām sakā apvienotā karalistē, Nīderlandē, jo nu, šā, šādi notikumi ir eh, nu, pēkšņi neprognozējami notikuši, kaut gan valstīm bija jāzina, ka tas būs tā. Un kā var būt, ka valsts tagad ir pārsteigtas, nu, tas nozīmē, ka sistēma ir pārāk sarežģīta ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, prognozējumība visam šim procesam, jo pretējā gadījumā nonākam pie šādiem, nu, varētu teikt, negadījumiem. Un, nu, būtu kā, tiešām žēl, ja kaut kas tāds atkārtoties arī nākotnē. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es saprotu to, ka sarunas ir sarežģītas, it īpaši tad, kad tiek runāts par tik sarežģītu um, partneri kā Eiropas eh, uh, ministru padome. Bet mēs varam skatīt šo vienošanos kā uh, Eh, kompromisu starp divām eh, nostājām un žēl, ka Eiropas pilsoņi to neizpratīs. Eh, varbūt pareizi žēl, ka man tā jāsaka, bet manā valstī ir 25% bezdarbi, ir 3 miljoni iedzīvotāji, kas dzīvo ar mazāk nekā 300 eiro mēnesī. Grieķijā ir cilvēki, kas mirst no bado zielām. Uh, un uh, slimnīcās. Un Vācijas birža kāpja. Domāju, ka vienīgais ienākumu instru, sadalījuma instruments un uh, atšķirības produktivitātes uh, jautājums ir mūsu Eh, mazāks, mūsu rokās ir aizvien eh, mazāk iespēja, nevienlīdzība Eiropā mm, pieauga, plaisa starp valstīm pieaug, tie, kuri. Un mēs radām labvēlīgu augsmi tam, kā eiroskepse un neusticība Eiropas institūcijām pieaug. Es domāju, ka mēs nevaram uh, Eh, aizmirst to, ka šajā, šādā kontekstā var parādīties uh, ēnas puses no pagājušiem gadiem. Kā jau iepriekšēji runātāji sacīja, ka glāzi var uzskatīt par pa pusē tukšu vai pusē pilnu, es baidos, ka Eiropas pilsoņi nerad uzskatīs par pilnībā tukšu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. E, norāda, ka komitejas sanāksme Strasbūrā notiks pirmdien vakarā pulksten desmitos. 19. 19. lai izteiktos par grozījumiem. 2016. Eh, gada budžetam tas līdz šim nav izdarīts. Vēl divi runātāji. Vandin Kampkūk. Eh, ďakujem, pán predseda. Eh, rovnako by som chcel pogratulovať. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pateikties visai mūsu komandai, ko jūs vadījāt priekšsēdētāja kungs, un mūsu referentiem pateikties. Jā, tās bija komandas darbs, un pat ja mums bija zināmas domstarpības, tomēr pret uh, nu, mūsu pret ārpasauli mēs demonstrējām vienprātīgu nostāju. Ja mēs nebūtu spējuši panākt vienošanos un mums būtu šīs provizoriskās 12 daļas, tad mēs neko nebūtu varējuši panākt, ne investīciju plānu, neko citu. Mēs būtu visu zaudējuši un viss būtu sabrucis tā kā kāršu namiņš šīs provizoriskās 12 eh, daļas varbūt arī pietiktu, lai samaksātu rēķinus, bet nebūtu jaunu investīciju. Un tas nebūtu tas labākais veids, kā apmaksāt rēķinus. Es piekrītu Jēnsa Gājera teiktajam. Jā, ir grūti stabilizēt eh, parādus, Um, DFS sākumā vajadzētu šim procesam būt vieglākam, jo nav tik daudz jāfinansē kā programmēšanas perioda beigās. Bet uh, nu, ja komisija nāks klajā martā ar eh, parādu samaksas grafiku, tad mums ir jānodrošina, lai šajā grafikā būtu iekļautas tabulas par katru no valstīm, lai mēs zinātu, cik kurai valstī mēs esam parādā. Mēs nevēlamies radīt sarežģījums dalību valstīm. Dažas no jaunajām dalību valstīm šo parādu dēļ uh, vair, eh, ir kļuvušas par uh, maksātāju valstīm, nevis par saņēmēju valstīm attiecībā ar Eiropas Savienības budžetu. Protams, tas, ko mēs panācām, bija labākais iespējamais rezultāts, bet domājot par nākotni, mums ir jāmeklē citi Uh, citi ienākumu avoti Eiropas Savienības budžetam, lai mēs būtu neatkarīgi no dalību valstu žēlastības un no atsevišķu valstu vadītāju nostājas. Mums ir jāveido šis budžets ar pašu resursiem. Paldies tagad pēdējā runātāja. Nu, Vanākundze. Paldies, priekšsarētāji. Referents sacīja, ka var skatīties uz eh, līdz pusē pilnu vai līdz pusē tukšu glāzi šajā gadījumā, bet eh, es teikšu savas politiskās grupas vārdā, ka mums šī glāze palikusi diezgan tukša. Mēs esam nonākuši eh, principā slāpju priekšā, ja jau mēs pieturamies pie šīs analoģijas. Uh, Jā, es neapšaubu, ka ļoti grūts bija šīs sarunas un tas notika sarežģītos apstākļos, par to nav nekādu šaubu, visi kolēģi to arī uztvēra. Es esmu šeit jaunievēlēta deputāte un šīs ir pirmās budžeta sarunas, kurām sekoju, bet man jāsaka, ka rezultāts, manuprāt, ir e, tiešām tāds, kas rada milzīgu vilšanos. Uh, un 2015. gada budžetam mēs nevarēsim piekrist. Tas ir ļoti tālu no tā, ko gaidījām, eh, Gaierkungs jau to pieminēja, un visdrīzāk nepietiks nu, tāds formulējums ir eh, pašā pamatā un eh, precīzi arī visu raksturo. Manuprāt, nekam tur nepietiks. Un vilšanās tieši maksājuma pusē par pieciem miljārdiem zem Eiropas parlamenta pozīcijas un tikai vienu miljārdu virs eh, padomas pozīciju nu nav vērtējams kā labs kompromiss. Protams, 2014. gada budžeta ieguvumus var saredzēt, bet savādāk šis budžeta pieaugums vēl tuvākajos gados ir jāpārādās jāstiprina un atpakaļ plūsma naudai dalību valstīm būs noteikti lielāka nekā šīs eh, budžeta papildinājums, kur esam panākuši, un tas arī būtu jāņem vērā vērtējot šo iznākumu. Lai nu kā, mums visrūgtākais eh, ir eh, tieši jautājums par neapmaksātajiem rēķiniem, kur situācija nav pat stabilizēta situācija īstenībā ir pasliktinājusies, un to jau iepriekšējā runātāja, piemēram, manis arī pieminēja, mēs esam bieži par to diskutējuši un eh, konstatējuši, ka ir apdraudēta eh, uzticēšanās Eiropas Savienībai kopumā, un mēs redzam, ka situācija nav uzlabojusies. Vēlos pieminēt Eh, bijušā komisāra un mūsu kolēģa Levandovska sacīto, kur viņš brīdināja, ka šis budžets var novest pie Eiropas Savienības kredītreitinga 3A zaudējuma. Par to mums vajadzētu būt vismaz uh, nedaudz uztraukties kaut vai. Tāpat arī liela vilšanās mums bija tā, par budžeta rezervēm, kā es uzzināju, tā ir pirmo reizi, eh, tās no budžeta rezervi ekspertu grupas, uz kur jau tik norādīts. Un tagad vienmēr var būt tāda situācija, kad nodokļu jautājumos, piemēram, četras lielās politiskās grupas sanāk kopā. Un, piemēram, eh, tie paši cilvēki, eh, kas nonāca nodokļu nemaksāšanas problēmās Luksemburgā, ir tie, kas turpina sniegt padomus eh, komisijai eh, nodokļu jomā. Nu, 2015. un 2014. gadam šī budžeta situācija nav apmierinoša. Paldies! Ties mums pirmā tikšanās tātad būs pirmdienas vakarā. Jūs varēsiet atbalstīt vai neatbalstīt trialoga rezultātus. Tagad būs tāds mierienošs uh, stāstījums par to, ka nu, parādi ir stabilizēti un ka viss būs kārtībā. Kalviņo kundze no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu runāt par četriem punktiem. Jā, pat tiešām es ceru, ka manis teiktais palīdzēs mums noslēgt šīs debates pozitīvā, optimistiskā Ziemassvētku gaisotnē. Pirmais no mūsu viedokļa esam panākuši līdzsvarot vienošanos. Manuprāt, mēs esam panākuši atziņu, ka rēķini ir jāmaksā un programmas jāīsteno. Bet mums arī ir jāsaprot, ka nauda jau neaug kokos, ka naudu iemaksā uzņēmumi, pilsoņi nodokļu veidā. Un katrs eiro ir svarīgs, jo arī dalībvalstīs budžeta situācija ir sarežģīta. No šāda redzes punktā. Mēs uzskatām, ka vienošanās ir līdzsvarota un po ļoti pozitīva. Tālāk es gribētu papildināt referenta sniegto informāciju par šo nolīgumu. Pirmais elements, ko gribētu uzsvērt, runājot par maksājumiem, Tātad saistību maksājumu attiecība ir uh, gan 2014. 15. Gada, 13. 14. gadā uh, virs 97%, tas ir savu veidu rekords līdzvarotības ziņā. Maksājumi ir saglabāti uh, kategorijām 1A un 4A Un tas ir svarīgi domājot par Eiropu kopumā, par politikas vadlīnijām, ko apstiprina padome. Parlaments ir apstiprinājis lielas summas sagatavošanas pasākumiem un pilotu projektiem, un kā Holmajers kundze norādīja, tika ņemti vērā arī parlamenta ierosinājumi par aģentūrām un citām iestādēm. Un es eh, gribētu uzsvērt arī to, jo tā vienu brīdi bija nopietna politiska problēma, kas tagad ir pārvarēta. Tātad mēs esam spējuši pārvarēt eh, situāciju ar Krievijas embargo, neizmantojot eh, neparedzētiem gadījumiem um, izveidotās rezerves. Tālāk mēs esam jau paredzējuši, ka 2015. gadā samazināsies šo nesamaksāto rēķinu apjoms. Un ja ņemām vērā visus šos argumentus, tad jāsaka, ka bilants tiešām ir pozitīva mūsu skatījumā. Un vēl es gribu arī norādīt, ka vienās budžeta sarunās mēs nevaram atrisināt visas Eiropas problēmas ar 2015. gada budžetu vai ar eh, šā gada budžeta grozījumiem. Mums tas vēl būs jādara tuvāko gadu laikā, gan 2015. gada pirmajos mēnešos mums būs jāsast jāgatavo šis maksājumu plāns. Var jums apliecināt, ka komisija pret šo uzdevumu izturs ļoti nopietni. Mums būs sarunas par maksājumu situāciju. Tālāk arī mēs runāsim par neizmantoto struktūru fondu eh, pārasignēšanu. Tālāk Mums arī būs jārunā par juridisko pamatu. Mums būs iespēja arī vairāk kārt tikties un apspriest tos jautājumus, kur jūtam zināma vilšanās no dažām, dažām pusēm. Uh, Un es gribu teikt, ka šajā sarunās neviena iestāde nav ne uzvarējusi, ne cietusi sakāvi, un tas jau arī nav pats svarīgākais. Mēs uh, cenšamies panākt tādu rezultātu, kas nāks par labu uzņēmumiem, Eiropas pilsoņiem, lai Eiropas Savienība varētu pildīt savas saistības, un mūsu galvenais uh, Uztraukums nebija par šīm provizoriskajām 12 daļām, bet gan par to, ka pilsoņi redzētu, ka trīs iestādes nespēja vienoties par budžetu. Varbūt uh, šis uh, budžets nav tik liels, kā mēs to vēlējāmies, bet tam ir svarīga loma stabilitātes un attīstības uh, nodrošināšanai Eiropā. Un noslēgumā es vēlos pateikties jūsu parlamentām par to, ka jūs spēlējat tik nozīmīgu lomu un darīsiet to arī nākamajos gados, lai Eiropas Savienība strādātu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Katram ir savs vērtējums par šo procesu un nevarēja jau arī cerēt, ka šajā sarunās par budžetu mēs varēsim visu atrisināt. Mēs esam uzsākuši procesu, tagad mums ir jābūt apņēmības pilniem, jābūt modriem un jācenšas atrisināt šīs problēmas. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši, noteikti mūs rosinās arī uz pārdomām. Un varbūt eh, janvāra beigās mēs varētu sarīkot tādu kā semināru, kurā varētu dalīties pārdomās, jo mēs būsim noslēguši vienu budžeta ciklu. Mēs visu laiku nodarbojāmies ar šiem maksājumiem, nesamaksātiem rēķiniem, bet mēs eh, maz runājām par nākotni par to, kas ir iecerēts. Un tagad ir paredzēts pārskatīt 2014. un 2020. gada daudzgad finanšu schēmu, un uh, to mums būtu jāsāk gatavot jau uh, nākamā gada sākumā, un es varu arī apliecināt komisijai, ka esam gatavi vēst sarunas, un šie dati mums par valstīm ir pieejami par 2013. gadu, un jūs noteikti to sagatavosiet arī par 2014. gadu. Mums tāpat ir jādomā par publisko izdevumu efektīvu izmantošanu un par to, kā panākt maksimālu rezultātu uz vietas. Protams, var Briselē vai Luksemburgā izlēmt, ka šie maksājumi kavēsies, bet uz vietām to uztver ļoti sāpīgi, un tas tikai rosina tādu eiroskeptiku skepticismu pieaugumu. Un uh, nav jau uh, jāuzvar padomai, komisijai vai parlamentam, ir jāuzvar Eiropai kopumā un Eiropas pilsoņu interesē. Man tagad jādodas uz priekšsādātāju konferenci un es lūkšu Gajarkungu pārņemt uh, sanāksmes vadīšanu un tālāk arī Levandovskis un Deprēkungs uh, domās par šo pātrināto procedūru ir uh, Tagad mēs dažu nedēļu laikā panācām regulas uh, pārskatīšanu, tātad visvarīgākais ir politiskā grība un tiekamies pirmdien 19. Tagad Gajerkungs nodod jums sēdes vadību. So, meine Damen und Herren, wir Dāmas un kungi, nedaudz esam iekavējuši darbu, bet ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Tātad grozījuma izdarīšana regulē, ar ko īsteno lēmumu tā tālāk, respektīvi par pašu resursu sistēmu. Referenti ir Deprē kungs un Levandovska kungs. Levandauska kungs. Jā, paldies. Vēlreiz apsveikumu no manas puses samierināšanas procesa dalībniekiem. Eh, man bija prieks eh, atstāt šo procesu pēc desmit gadiem eh, tajā. Nu, kas bija iespējams, tas tika sasniegts, un kas nebija iespējams, tas nebija iespējams. Ķeramies pie mūsu atzinumu. Mēs rēģējam šobrīd uz otro padomus uh, Eh, lūgumu eh, reaģēt uz situāciju ar iemaksām no dažām dalību valstīm Eiropas Savienības budžetā. Pirmais tika noraidīts, ja tā bija daļa no paketes. Tagad mums ir visa pakete, vienošanās par 2014. un 2015. gadu budžetiem, līdz ar to mēs esam gatavi juridiski legalizēt eh, šo mm, maksājumu atlikšanu. Mūsu atzinums ir gatavs balsošanai ar kur tiek īstenot divi grozījumi juridiskajam tekstam, paziņojumu parlamentam, lai būtu redzams, kāda ir uh, atlikšanas uh, pamatojumi. 17 grozījumi ir iesniegts saulēcīgi, 3 no tiem ir atsaukti, 6 ir iesnieguši līdzreferenti, vai tā ir ārkārtas procedūra vai nē, bet eh, nākamnedēļ mēs eh, balsosim par to parlamentā, tas ir saprātīgs laiks. Es nesāktu eh, diskusijas par to, vai šī normālā procedūra vai ārkārtas procedūra. Katrā ziņā nākamnedēļ mums ir jālegalizē šī situācija, kā tas no mums tiek sagaidīts. Paldies! Dep Deprēkungs priekšsēdētāji, man nekas nav piebilstams tam, ko jau lieliski izklāstīja kolēģis Levandovskis, ja nu vienīgi to, ka noslēgtajos eh, līgumos ir paredzēts balsojums par šo priekšlikumu. Tie, kur atbalstīs kompromisu, tā ir daļa no paketes. Tātad mūsu izvēles iespēja ir neliela, ja mēs vēlamies būt konsekventi ar to izvēlu, ko esam izdarījuši. Gut, um... Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo tematu? Nē. Labi, tad attiecīgi arī rīkojamies un decembrī balsosim plenārsesijā. Nākamais punkts, ļoti svarīgs punkts, komisijas paziņojums par ieguldījumu plānu Eiropai. Skaidrs, ka tam būs ietekme arī uz budžeta situāciju. Un tur mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Tā tad ir paziņojums no komisijas. Ģenerāldirektors Kunze, lūdzu. I'm not sure of the interpretation. It's the investment plan that you want me to. Tad jūs vēlaties, lai es runāju par investīciju plānu. Paldies par to, ka devāt mums iespēju organizēt šo pirmo viedokļu apmaiņu. Es domāju, ka mums šo tematu būs iespēja vairāk kārt uh, apspriest arī nākamgad, bet tātad šeit ir runa par komisijas prioritātēm. Un ir uh, būtiski, ka parlaments uh, sāk jau izvērtēt uh, šos priekšlikumus un kā šajā procesā piedalās budžeta komiteja. Tātad mēs pildām vienu no solījumiem, ko deva prezidents Junkers šajā parlamentā, proti mobilizēt papildus 305 300 miljārdus investīciju Eiropā, lai apvērstu šo negatīvo tendenci, kā pēdējo gadu laikā investīcijas ir samazinājušās vairāk nekā par 15% salīdzinot ar 2007. gadu, kad bija augstākais punkts, un speciālisti uzskat, ka tas ir viens no galveniem šķēršļiem, kas kavē ekonomikas um, izaugsmes atsākšanos Eiropā. Bet uh, šajā plānā ir arī vēl divi citi elementi, proti investīciju programmu un projektu identifikācija, kas varētu nodrošināt izaugsme nodarbinātības pieaugumu Eiropā, gan uh, infrastruktūrā ieguldot šos līdzekļus, gan MVU, un tālāk izveidojot tādu normatīvo ietvaru, kas uh, uh mazinātu šķēršļus uh, investīcijām, jo šobrīd ir tā, ka šīs normas ir pārāk sarežģītas, birokrātisks un kavē investīciju ieplūšanu. Runājot par budžeta aspektiem, svarīgākais elements ir jaunā Eiropas investīciju fonda izveide, kas uh, sniegtu atbalstu ilgtermiņa investīcijām un uh, nodrošinātu risku garantijas. Un uh, šeit ir runa par infrastruktūras projektiem tādiem kā platjoslas internets, transporta un enerģētikas infrastruktūru, bet mēs runājam arī šeit par sociālo infrastruktūru, izglītība, pētniecība, inovācija, atjaunojamā enerģijas avoti. Es zinu, ka arī jūs šie jautājumi ļoti interesē un arī Junker kungu tas interesē. Tātad Šeit mēs runājām par vienotu Eiropas investīciju plānu, nevis par 28 atsevišķiem plāniem. Runājot par skaitļiem, aptuveni 240 miljārdi tiks ievieto ie, investēti infrastruktūrās un 75 miljārdi tiks novirzīt, lai atbalstītu MVU investīcijas šī pieeja ir atvērta, lai varētu atbalstīt dažāda veida projektus. Fonds tiks izveidot sadarbībā starp Eiropas komisiju un Eiropas investīciju banku. Šeit zālē ir arī EIB pārstāvis. Jūs varat viņam uzdot konkrēts jautājums, ja jums tādi ir par šo programmu Tālāk būs arī eh, neatkarīga investīciju komiteja, kura izvērtēs atsevišķos uh, projektus, uh, kas būs jāfinansē. Eiropas investīciju bankai būs 16 miljārdu garantija sniegta un banka ieguldīs 5 miljārdus kā garantija, tātad kopumā būs šis uh, riska garantēšanas kapitāls 21 miljārds, lai varētu uh, izmantojot vienu uh, publiskā finansējuma eiro piesaistīt trīs eiro publi, uh, privāto investīciju un uh, tā un uh, pēc tam mēs paredzām kopumā šo sviras efektu 15 kārtīgu, lai piesaistītu investīcijas. Šis garantiju fonds ir diezgan līdzīgs tam, ko izmanto EIB ārējā darbībā. Tātad jums šī struktūra jau ir kopumā pārzināma un lai uh, Uh, sektu uh, iespējamos zaudējumus, un lai EIB varētu uzņemties lielāku risku un finansēt riskantākus ieguldījumus nekā tas ir šobrīd, un mēs esam paredzējuši garantēt 50%. Uh, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības budžetam būs jāiegulda 8 miljārdi eiro. Tā kā šeit ir runa par uh, Uh, ilgtermiņa proce, uh, projektiem, tas nozīmē, ka tuvāko gadu laikā, tas ir, piemēram, 2015. gadā, nebūs jāveic izmaksas, bet iemaksas šai fondā tiks uh, sāktas 2016. gadā, lai sasniegtu paredzēto apjomu 2020. gadā. Mēs esam paredzējuši um, pārvietot līdzekļus uh, DSF no uh, Connecting Europe, no programmas 2020 un arī rezerves izmantot, kas jau ir iestrādāts daudzgad finanšu schēmā. Tātad šie ir galvenie elementi. Pirmā dalība valstu reakcija ir bijusi ļoti pozitīva. Šīs uh, priekšlikums jau ir apsprieksts ECOFIN un dalību valsts atsevišķi jau ir solījušas piedalīties un uh, piešķirt līdzekļus, jo uh, tas uh, palīdz, tātad šeit iesaistīsies arī Nacionālās investīciju bankas. Komisija janvāri ir paredzējusi nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu ar regulu par fonda garantiju fonda izveidi un uh, finansējumu. Uh, tas, uh, šis tiesība akts tiks pieņemts koplēmuma procedūrā, līdz ar to parlamentām šajā iniciatīvā būs svarīga loma jāspēlē. Ceram, ka parlaments atbalstīs pātrināto procedūru, lai fondu varētu jau izveidot līdz nākamā gada jūnijam. Uh, un pēc tam arī tiks iesniegts budžeta grozījuma projekts, lai paredzētu atbilstošus budžeta uh, līnijas, lai uh, varētu finansēt uh, šo fondu, kaut arī, kā jau es teicu, 2015. gadā maksājumi nav paredzēti, bet um, mēs ar konkrētāku priekšlikumu nāksim klajā janvārī, bet es jums ieskicēju jau to, ko komisija ir iecerējusi piedāvāt. Paldies! Jā, paldies ģenerāldirektors kundzei. Es jau tomēr cerēju, ka jūs pastāstīsiet mums mazliet detalizētāk tomēr par to, kā šis e, plāns iedarīsies budžeta ietvaros. Un īsti nesaprotu, uz kādu budžeta regulējumu daļu jūs atsaucaties. Jūs e, piemēram, varētu paskaidrot, vai jūs atsaucaties uz 7., 9. un 49. pāntu, jeb 47. pāntu. Par fondu pārvaldību es maz eh, es dzirdēju. Tas, ka mēs esam koplēmu procedūrā iesaistīti, tas ir pats par sevi saprotams. Uh, Nu, es, tas, manuprāt, īsti neiet kopā ar jūsu apgalvojumu, ka mūsu eh, budžetā nekas nebūs jāmaina. Es tomēr uzskatu, ka tas būs jādara. Un zinot kolēģus, es domāju, ka mēs eh, nestrādāsim tā pavirši ar budžeta jautājumiem. Katrā ziņā mēs nevarēsim eh, atļaut izmantot Eiropas naudu garantijas sniegšanai, ja nebūs pilnīgi skaidrības par to, kā tas izdarbosies. darbosies. Es saprotu par šo tematu tik daudz vismaz, lai eh, saprastu, ka mums nav jāgarantē katrs kredīts, bet gan tiem, kur ir augstāks riska līmenis, un riska līmeni jau var. Eh, mm, te, jums arī jāpaskaidro, kā jūs no 8 miljārdiem uz 16 tiekat par garantijām runājot. Ir īpaši tādā budžetā, kur uh, riska iestāšanās gadījumā tad būs vajadzīga šī nauda, kur mēs to dabūsim. Ir arī kolēģi pieteikušies runāt, tos es arī šobrīd aicināšu izteikties. Levandovska kungs pirmais. Paldies! Neviens jau neapstrīda, ka pastāv investīciju trūkums Eiropā, bet uh, tā konkrēta aprēķināšana salīdzinot ar 2007. gadu nav korekta, jo 2007. gadā šī situācija bija kā burbulis uzpūsts. Tomēr šis plāns, kurš ir apspriežams šobrīd, un tas arī noteikti tiks apspriests, e, finanšu inženierijas e, piemērs ar budžetu kā katalizatoru, kā dabūt 315 miljārdus no 8 vai 21 miljārda. Arī projekta atlasē ir jāskatās uz, uz peļņu orientētiem projektiem. Līdz ar to runāt par ieguldījumiem skolā vai izglītībā, nu tas ir grūti iedomājams, ka mēs varēsim, e, piesaistīsim e, pietiekam lielu privāto investoru interesu šādos projektos. Jautājums ir, kā tas iesaist budžetu. Tas nav nekas jauns iesaistīt Eiropas Savienības budžetu kā katalizātoru privātu finansējumu e, piesaistīšanai. Līdz šim galvenās struktūras, kas izmantoja šo eh, maržu paša resursu sadaļos, tā sauktamais eh, maksājuma eh, bilances instrumenta. Otrs bija stabilizācijas mehānisms īrijai un Portugālei. Līdz ar to mēs šo maržu līdz limitam varu izmantot arī virs limita, bet zem pašu resursa Eh, kas ir 1,23% eh, apmērā, tad Junkers un Katainens nodarbojas ar finanšu inženieriju. Jo šeit bija runa tomēr par papildus līdzekļiem. Ja būs uh, maksāt nespēja, uh, finanšu maksāt nespēja uh, stabilizācijas instrumentā. Otrs veids, kā izmantot budžetu kā katalizatoru, ir jau arī darīts tā sauktajos finanšu instrumentos. Uh, Tas ir labi aprakstīts šajā dokumentā, daļa no budžeta 2015. gadam, to man draugi komisijā ļoti labi zina. Šeit ir ļoti precīzi sadalījums 2015. gadam, ka, ko var piešķirt 2015. gadā, un šeit arī ir problēma par to, kā šīs summas pārsaukt tā, lai pēkšņi viņas varētu saukt par investīciju paketi Eiropai apvārsnes 2020 2,7 miljārdi eiro, bet apvāršanas, eh, apvāršana finansējums ir samazināts un būs grūti tur rast papildu resursus. Problēma ar apvārsni 2020 ir tā, ir kā tērēt līdzekļus esošajiem eh, projektiem un vienlaicīgi arī, lai tas varētu kalpot kā garantija par Connecting Europe Facility. Es domāju, ka komisija labi zina, kāds tur ir limits piešķīrumiem finanšu instrumentiem. 3,3 miljārdi, manuprāt, ir augstāka summa par to, ko regula atļauj. Un eh, izmantot arī maržas, protams, ir zināms risinājums, ir vienošanās ar parlamentu par finanšu perspektīvu, un šīs globālās maržas tiek pārnests uz nākamo gadu un aktivizēts finanšu perspektīvas otrajā daļā jauniešu bezdarba apkarošanai. Līdz ar to nav skaidrs, kā tas tiks darīts pieejams kā garantija investīciju paketei. Ar šo Eiropas budžetu izmantošanu kā katalizātoru problēma ir tā, kā nu, darīt pieejams nepieciešamās summas un piešķirt tās esošajiem projektiem vienlaicīgi 15, 16, 17 gadam. Es gan teiktu komisijai, ka mums ir nepieciešama investīcijas, protams, Eiropā, bet pārāk daudz neskaidrību un jautājumu ir par Eiropas budžeta iesaistīšanu. Paldies! Paldies, Raimers Bögi tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Pavisam īs uh, piezīmes, jo man jādodas prom pavisam drīz uz lidmašīnu. Sākšu ar to, ko priekšsarētājs sacīja. Kā tas viss iet kopā ar budžeta tiesību aktiem un ar daudzgadu finanšu schēmu, ģenerāldirektors Kunze norādīja, ka atsevišķas daļas ir pakļauts koplēmumam, un tas ir svarīgi, jo, manuprāt, ne visi komisijas dienas to ir aptvēruši. Un uzreiz arī vēlos izteikt brīdinājumu. Esmu iepriekšējos gados strādājot budžeta komitejā pieredzējis pietiekam daudz gadījumu, kad tik sarežģītus uh, instrumentu gadījumiem konjunktūras programma, pārtiks eh, programma. Tur, tur vēl pirms vairākiem gadiem bija līdzīga daļa. Komisija domā par to, kā es iesaistu parlamentu un kā uh, ar īpašu radošumu uh, risināt šo problēmu. Līdz ar to es ar brīdinājumu vēlos vērsties jums, jo es uzskatu, ka uh, ir svarīgi runāt par inovatīviem finanšu instrumentiem. Protams, jāpaskatās, kas tur ir izdarāms. Uh, Un eh, arī apņēmīgi jāķeras pie darba, bet jāsaglabā arī realistiski pieeji. Un ja komisija aptuveni saka, ka mums neliekas, ka tas kaut kādā veidā uh, ietekmēs daudzgadu finanšu schēmu vai uh, ar to saistītām papildus vienošanām, bet ja tas tā būtu, tad uh, katrā ziņā to varētu ar eh, revīziju 2016. gadā ar pārskatīšanu eh, kaut kā risināt. Nu, tas tāds eh, avantūristisks paziņojums, manuprāt, ir. Līdz ar to aicinājums likumdošanas aktu darbā rūpīgi piedomāt par šīm lietām par šo vīrusa efektu. Jautājums ir, vai tik tiešām tas tādā apmērā notiks. Mums šobrīd ir ļoti sarežģīts temats mūsu priekšā, kas no vienas puses, protams, attiecībā uz publisko investīciju jautājumu, procentu uh, likmes ir atšķirīgs no tām, kas bija pirms vairākiem gadiem. Es zinu no savu vēlēšanu apgabalu, tur ir aktuāls projekts, viena no iniciatīvām, par kuru mēs eh, arī centamies izstrādāt ar publisko-privāto partnerību, un tur arī var balstīties uz savu pieredzi, bet paskatoties saraksts tieši no eh, šiem projektiem, tā skaitā no mana eh, vēlēšana apgabala. Tad tur ir mazāk jautājumu par to, vai ir pietiekama Eh, finansējums, bet gan par to, vai mēs varēsim eh, šīs būvēšanas jaudas eh, arī uzturēt, kas tur ir paredzēts. Tur tā rūpīgi jāpaskatās attiecībā uz normatīvā ietvara izaicinājumiem. Ja mēs vēlamies sekmīgi rīkoties ar šādu ambiciozu investīciju programmu. Līdz ar to es uzskatu, ka mums kā budžeta komitejai ir svarīgi ļoti intensīvi, ļoti pragmatiski rīkoties, lai skaidri būtu saprotams, kas kādā mērā piedalās, un mums jābūt arī spējīgiem intensīvi apstrādāt, ar šo, apstrādāt šādu programmu un arī ļoti saulēcīgi to darīt. Nevis par katru cenu, bet ievērojot tos nosacījumus, ko izvirzam mēs kā parlaments. Paldies! Nächste wäre Frau Gadia Zabal. Gadia Zabal kundze. Sí, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Poco a poco vamos teniendo cada vez más informaciones de. Katru reizi mēs vairāk saņem informācijas par to, kā tas darbosies un kā tiks skatīts šis Junker plāns. Un arī skanēja atsevišķas eh, šaubas, kas tika kliedētas, bet eh, es eh, gribētu izmantot šo laiku, lai uzdot konkrētākus jautājumus komisijai. Pirmkārt, par to daļu, kas atbilst budžetam, jo jau izskanēja, ka tie ir 16 miljārdi eiro, kas uh, Eh, no kuriem realitātei būs 50%, kas ir 8 miljārdi, un 15. gadam nav, nebūs eh, seku uz eh, maksājumiem, kas tie netiks ietekmēti 15. gadā, bet par saistībām, kā tas tiks atspoguļots nākošā gada budžetā, un arī turpmāko gadu laikā tiks atspoguļots, kā tiks šī nauda mobilizēta, kādā formā, un kā tas tiks iestrādāts korektīvajā budžetā. Par juridisko bāzi es gribētu zināt, vai komisija varētu uh, Eh, pastāstīt, pie kādām iestrādēm tā strādā. Bez šīs juridiskās bāzes būs vēl jautājumi saistībā ar brīvprātīgajiem dalību valstu maksājumiem Eiropas fondā un vai ir jau zināms pilnīgi skaidri, kādas valstis un par kādām summām uh, E, izdarīt šos maksājumus, jo dažkārt izskar plašsaziņas līdzekļos, kā ir valstis, kuras vēlas piedalīties, bet nekas netiek vairāk precizēts. Tālāk pilnīgi skaidrs, kā darbosies šis fonds. Pirmīt izskanēja komentārs, ka tās varētu darboties līdzīgi kā ārējam garantiju fondam, kas jau pastāv, piedaloties Eiropas investīcija bankai, bet e, tās ir tikai vispārīgas lietas, un ja mēs gribam kādu pātrināto procedūru vai ātro ceļiņu, tad mums ir vairāk jābūt informācijas par EIB darbību un visu to, ko mēs varētu uzzināt šajā sakarā. Nākošās šaubas jau izskanēja tas, kā tiks izveidot atsevišķa komiteja, kur izvērtēs investīcijas, bet kā notiks šī projektu atlase, kādi būs kritēriji un vai jau ir zināms, kā šī komiteja vai komisija neatkarīgā, kā nu mēs viņu sauksim, kā tā tiks veidota. Pagaidām no manas puses tas ir viss. Ne tikai jautājums, sāraksts eh, kļūst garāks, bet arī runātāji Fernandes, Manka, Išenike, Arno, Taron un Deprē. Garš saraksts tomēr. Viens atsakās, vai es varu uzskatīt, ka runātājs saraksts var tikt noslēgts šobrīd? Tā izskatās. Labi, tad es eh, aicināšu jūs ik pa laikam ieskatīties pulkstenī. Teiksim tā. Fernandes kungs. Obrigāt, vēl ir brēvs, jo. Ļoti, paldies, ļoti īsi. Pirmais jautājums, kā Eiropas parlaments var tikt vairāk iesaistīts, lai piešķirtu mums demokrātisko leģitimitāšu investīciju plānām. Un šis ir mans pirmais centrālais jautājums. Šis plāns eh, atsā, ietekmē daudzgadu finanšu plānu. Tikā norādīts, ka tiks izmantota garantija eh, maksājumiem, kā tā tiks izmantota no šiem 8 miljardiem eiro, uz cik ilgu laiku. Nākošais jautājums - šī garantija, cik gadus tā ilgs? Un domāk investīciju plānā tā tā varētu ilgt vairākus gadus, un tāpat arī vai tās ir garantijas, kas um, atsauksies uz esošiem budžeta plāniem. Nav maksājumi 15. gadam, bet domāju, ka 17. gadā jau būs maksājumi, un lai gan 15. gada budžetā vēl nav maksājumi, tomēr tas atsauksies uz investīciju plānu. Un ko par to saka komisija? Un pēdējais jautājums, vai ir nodoms tam, kādus investīciju plānus izmantos uh, struktūra fondi? Paldies! Tunīsiska apkonta mankā. Mankas. Ďakujem, Jens. Cieľom tohto investičného... Paldies, Jens. Šī investīcija plāna mērķis ir finansēt riskantākus projektus ar augstāku pievienoto vērtību un piesaistīt investors. Es šim mērķim piekrītu. Mums ir nepieciešams piesaistīt investorus, uh, lai veiktu riskantākus ieguldījumus. Es nenoliedzu arī šīs svirus efektu esamību. Pašreizējā situācijā Eiropā mums ir nepieciešama maksimāli ieguldīt tajās nozarēs, kur ir iespējams gūt peļņu ir arī nozars, kurās, kuras nav riskantas, bet arī tur vajadzīgi ieguldījumi. Tas nozīmē, ka bez šī investīcija plāna mums vajadzētu arī vēl vienu investīciju plānu piemērs eh, investīcijām, kur nav riska. 40% no energoresursiem Eiropā tiek izmantots ēku apkurei. Saskaņā ar komisijas datiem mēs 3 ceturtais no šīs eh, no šī energoresursa apjoma varētu ietaupīt eh, apņēmīgi rīkojoties. Nu, kāpēc mēs nevarētu piesaistīt investīcijas, lai šajā sektorā varētu pilnībā atrisināt šo problēmu. Tur nekāda riska nav. To var atrisināt ar Komercbanku starpniecību. Vēl viens jautājums, ko pieminēja komisija - šķēršļu nojaukšana investīciju veikšanai. Mums ir nepieciešama analīze, kas parādītu, kāpēc um, mēs esam saskārušies ar 15% samazinājumu ieguldījumu apjomā, bet ASV šādu samazinājumu nav. Mums ir jānoskaidro, kāpēc. Vēl viens svarīgs uh, punkts ir demonstrēt investoriem to, ka esam uzticams partneris. To ar saviem nesamaksātajiem rēķiniem mēs neesam panākuši. Manā valstī daudzi um, pašvaldību vadītāji nevēlas veicināt ieguldījums, jo ja Eiropas Savienība nenāk ar savu finansējumu, tad risku uzņemties viņi nevēlas. Vēl viens veids, kā komisija varētu uzņemties aktīvāku lomu, ir eh, parādīt, kur eh, piemērus, labos piemērus, apmainīties ar labo praksi. Pirms 12 gadiem, piemēram, es Slovākijā biju pilsētas mērs Pirms 12 gadiem mums bija ātrākais internets pasaulē. Skolotāji pa internetu sazinājās savstarpēji, mums bija septiņi reizi ātrāk interneta video nekā vidēji pasaulē. Mēs to skaidri arī parādījām ka tur, kur notiek investīcijas gāzes cauruļvados, ūdens vados vai pazemes e, energo apgādē, e, mēs uzlikām uzsvaru uz komunikācijām izveidojot augsta ātruma platjoslas interneta savienojums. Tās ir lietas, kur mums pat nevajag Eiropas līdzekļus, mums vienkārši nepieciešami vajadzīgie lēmumi, lai šīs lietas uh, virzītos ar investīciju plānu, kā vien nepietiks. Priekšsēdētājs atgādina par nepieciešamību ievērot laika grafiku, lai varam beigās arī balsot. Uh, tālāk Šnikis kungs. E, paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Man likās, ka privātā iniciatīva bija e, veids, kā radīt bagātību, kas ir saistāms ar risku. Kad es redzu to, ka notiek e, darījumi riskanti, kas ir. Tad esmu nobažījies Esmu bijis um, Gribu to stāstīt par vienu projektu savā valstī, ko finansēja IB, tas saucās Haston, uh, kas bija patiesa katastrofa Spānijā. Bet Pats uzņēmums tajā visā nezaudēja nevienu eiro. E, savukārt e, Spānijas iedzīvotāji zaudēja vairākus desmitus miljonu eiro. Junkera plānā ir vairāk jautājumu, kas ir būtiski, un es gribētu zināt, vai pirmkārt var novērst šādas kļūmes ar projektiem, kas tiks finansēti caur šī, caur šī plāna starpniecību, vai necietīs Eiropas pilsoņi un kā uzņemties to risku, kas pienākt, lai tas pienāktos privātajam kapitālam un nevis valsts budžetiem. Nākamais ir Alīkums. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията, Priekšsēdētāji kungs, komisijas pārstāvi. Eiropas komisija ir paziņojusi, ka 2015. gada budžeta pamatā ir uh, investīcija plāns Eiropai. No mūsu viedokļa būtu interesanti redzēt, kā projektu finansējums notiks, lai atbalstītu reālās ekonomikas attīstību. Ir jāfinansē e, reāli projekti, kas dod reālu pievienoto vērtību tirgus, sociālā tirgus ekonomikas attīstībai. Ja pareizi saprot, dalību valstīm ir jāsastāda projektu sāraksti un pēc tam šī investīciju darba grupa vai komiteja izvērtēs eh, šos eh, ieguldījumus. Tomēr rodas jautājums, vai tā ir pareizā stratēģija, vai tiešām šāds plāns ir jābalsta uz uh, dalību valstu vēlmju saraksta, jo šeit būs runa par atšķirīgām ekonomikas nozarēm, un tas viss var novest pie fragmentācijas vai dublēšanās noteiktās jomās, un var arī pārsniegt šo finansējumu apjomu, un līdz ar to plāns neko nedos Eiropas ekonomikas atveseļošanai. Ņemot vērā šīs bāžas, gribu teikt, ka mēs, protams, neiebilstam pret šiem priekšlikumiem, dalību valstīm tādi būtu jāiesniedz, tomēr no mana viedokļa šīm investīcijām jāiekļaujas plašākā visaptverošā Eiropas stratēģijā, lai padarītu Eiropu par pasaules līderi noteiktās nozarēs Es nezinu, vai šis jautājums ir apspriests Eiropas komisijā. Uh, ir jāpanāk, lai visi Eiropas projekti būtu labi izstrādāti un dotu maksimālo pievienoto vērtību. Un dalību valstīm ir jāstrādā tajās jomās, uh, kas varētu dot uh, lielāko ieguldījumu kopīgās, uh, kopīgo interešu īstenošanā. Paldies, Arnot kungam vārds. Arnot kungs. Jā. Nu, nevar iebilst pret šo sviras uh, principu kā tādu, bet gan par. Um, šo reizinātāju no, ar, no 21 miljārdu cerēt saņēma 315 miljārdus ar 15 kārtīgu uh, šo sviras efektu, tas tomēr ir apšaubāmi. Un ja tiks uh, finansēti prioritāti, tiks piešķirta ļoti riskantiem projektiem, kur šis uh, sviras efekts pat būs virs 15 nu, man ir zināmas bažas tiešām par to, vai uzņēmēji vispār atbildēs uz šādu piedāvājumu un uh, vai tas tiešām rosinās uzņēmējus piedalīties šādos uh, pasākumos, vai arī mēs nonāksim tādā situācijā, ka, protams, ir tāda laba ideja, labi nolūki, bet ja privātais sektors nepiedalās, uh, ja tas uh, nav pievilcīgs privātam sektoram, tad mēs ne pie kā nenonāksim. Apvienotajā karalistē Eh, ir eh, bijusi negatīva pieredze attiecībā uz publiskām privatām, eh, privātām partnerībām, un šīs privātās investīcijas, diemžēl, nav atmaksājušās. Un tādēļ ir grūti spriest par to, kas īsti šeit tiek piedāvāts, bet no apvienotā karaliste ir neusticība šāda veida uh, um, programmām. Un tiešām ir šaubas par to, vai izdosies piesaistīt 315 miljārdu ieguldījumus uh, šajā plānā. Paldies! Un pēdējais runātais rakstā ir uh, Taranda kungs. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi divi komentāri. Pirmkārt, Vēlos atkārtot Levandovska kunga teikto par to, ka garantijām ir jābūt virs DSF griestiem. Šī komiteja ir atbalstījusi uh, paredzēt uh, finansējumu augstā uh, līmeņa darba grupai un būtība. Gribu teikt, ka komisijas rīcība ir uh, tāda diezgan gudra un par to tā būtu jāapsveic, bet šī, tātad šī augsta līmeņa darba grupa ir paredzēta uh, investīciju, par, lai runātu par investīcijām infrastruktūras projektos, bet varbūt mēs gribētu zināt, ar ko tad šī darba grupa sadarbosies, jo citādi mēs nonāksim tādā situācijā, kā ir šī augsta līmeņa darba grupa, kas konsultē komisiju par nodokļu jautājumiem Eiropas Savienībā un es saprotu, ka tur piedalās Price, Waterhouse, Cooper, KPMG un, un citas šādas kompānijas, kam ir eh, noteiktas intereses, un es gribētu, lai šajā jaunajā grupā nebūtu iekļaut eksperti bez mūsu piekrišanas. Paldies! Vēl eh, bija citi kolēģi, kas vēlējās izteikties, bet mēs jau bijām noslēguši runātāju sārakstu, jo mums vairs eh, nav daudz laika palicis un tagad komisijai ir uzdevums atbildēt uz visiem deputātu jautājumiem pēc iespējas iesā laikā. Un es saprotu, ka arī komisija varbūt nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, ka ir jautājumi, pie kā vēl notiek darbs. Un uh, varbūt arī, ka var, uh, nu, rakstveidā atbildēt uz uh, noteiktiem jautājumiem līdz nākamai sanāksmē, tad mums būtu arī tāds drošāks pamats uh, turpmākām konsultācijām un diskusijām, un tātad lūdzu ņemiet vērā, ka ir ļoti maz laika, bet nu lūdzu, vārds jums. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu uz daļu no uzdotajiem jautājumiem un, protams, arī esam gatavi atbildēt pēc iespējas rakstveidā uz šiem jautājumiem. Un kā jau tik norādīts, darbs vēl turpinās un ir grūti uh, precizēt detaļas uh, līdz janvārim, bet nu, tas ir tikai pēc pāris nedēļām. Bet es atbildēšu uz jautājumiem, kuri izskanēja vairāk kārt. Pirmkārt par šo svīras efektu un par to, kā tas darbojas. Mūsu vērtējums ir tāds, ka naudas likviditātes ietaupījumu Eiropā netrūkst. Patiesībā šis uzkrājuma ietaupījuma apjoms ir uh, rekorda augstā līmenī, bet šī nauda netiek mobilizēta reālā ekonomikā un um, uh, nu, ražošanas attīstībai. Uh, un tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības budžetu varētu labāk izmantot um, nekā vienkārši piešķirot grantus. Mums ir jāņem vērā, kāda ir pašreizējā situācija finanšu tirgos un jāizmanto šis sviras efekts kā jau es teicu, šeit ir runa par diviem posmiem. Vispirms EIB uh, ņems aizņēmumus uh, tirgu un pēc tam finansēs investīciju projektus. Un uh, šeit sviras efekts, ko mēs rēķinām, ir nu, tāds pavisam tradicionāls. Pēc tam mēs uh, Eh, izmantosim finansu inženieriju. Nākamais jautājums par risku un kā mēs risinām šo riska problēmu. Tātad mēs esam paredzējuši pap, eh, papildus finansējumu no Eiropas Savienības budžeta un EIB, lai finansētu riskantākas programmas attiecībā uz S, eh, MVU un sociālām programmām. Šeit situācija ir pavisam atšķirīga un mums jādomā pa, eh, par to, kā tur riskus pārvaldīt. Bet eh, tā kā mēs gribam uzņemties šo risku, mēs vēlamies arī nodrošināt stabilu garantiju 50% apmērā. Tālāk ietekmas 2015. gada budžetu mēs eh, jums iesniegsim eh, detalizētu maksājumu grafiku šim eh, garantiju fondam un šīm garantijām ir jāiet tālāk par 2020. gadu, jo šeit ir runa par ilgtermiņu investīcijām Līdz ar to šīs programmas darbība nebeigsies līdz ar uh, šo daudzgadu finanšu schēmu, bet 2015. gadā nav paredzēta papildu maksājumi, bet būs uh, apropriāciju pārvietošana no Connecting Europe instrumenta un apvāršana 2020 uz šo programmu runājot par daudzgadu finanšu schēmu, es domāju, ka mums nav jāpārsniedz um, DSF griezti, ka ir iespējams izmantot rezerves, kas ir paredzētas gan uh, attiecībā uz katru gadu, gan, uh, ja būs nepieciešams, attiecībā uz saistībām, lai uh, stimulētu izaugsmu un it īpaši, lai stimulētu jauniešu nodarbinātību. par dalību valstu iemaksām jūs būsiet pamanījuši, ka komisijas paziņojumā jau ir atsauce uz to, ka nacionālās iemaksas no budžetiem šajā fondā uh, tiks uh, skatīts atšķirīgi stabilitātes un izaugsmes pakta kontekstā. Un uh, Mēs vēlamies arī, lai nākamā nedēļa Eiropa padomē dalību valstis apņemas uh, divkārt palielināt finanšu instrumentu izmantošanu struktūru fondu piešķīrumos. Tātad mēs aicinām efektīvāk izmantot finanšu instrumentus, kas mūsuprāt netiek izmantot pietiekami aktīvi. Un nobeigumā varu tikai piekrist godātajam deputātam, kurš aicināja uh, visu šo procesu uh, vienkāršot, uh, jo dažkārt ir tā, ka šīs programmas un projekti ir tik sarežģīti, ka tos praksē nav iespējams īstenot. Tātad es gribu teikt, ka būs šīs garantijas privātām investīcijām rada labu pamatu investīciju piesaistīšanai, un mēs uh, darīsim uh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai pēc iespējas efektīvi izmantot Eiropas Savienības budžetu. Paldies par šo viedokļu apmaiņu, un mēs turpināsim sarakstīties par šiem jautājumiem. Es uh, atturēšos no komentāriem par, par uh, šīm komisijas atbildēm un uh, skaitļiem maksājumiem, bet liels paldies par komisijas sniegto informāciju un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir uh, Uh, Tāranda kunga atzinums par augstās pārstāvu ziņojumu, un tagad jums jāpārsniedz ātruma rekords. Nu, paldies priekšsēdētāji, 30 sekundes. Šī ir tā reize, kad mūsu budžeta komiteja bāž savu degunu citu komiteju darīšanās, un proti šoreiz mēs iejaucāmies ārlietu komitejas darbībā Un šeit mēs konstatējam atkal, ka viena no galvenām problēmām, kas mums jārisina, ir maksājumu problēma, un pie tā mēs varēsim atgriezties atkal janvārī, bet tagad, nu, esmu gatavs arī beigt. Ganz großartig. Also ich, ich war kurz davor priekšsēdētājs. Lieliski, es jau taisījos chronometru ieslēgt, bet, eh, manuprāt, eh, tur bija nevis 30, bet pat 29 sekundes. Labi, ķeramies pie balsošanas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 pārunājām. Eh, Depre un Levandovskunga ziņojums. Pirmais grozījums eh, no referenta, protams. Kurš par? Praktiski visi. Kurš pret? Neviens. Pieņemts. Tas pats ar otro grozījumu eh, no referentiem. Kurš par? Visi, nu, kurš pret? Neviens. Labi, tā arī lemjam. Ceturtais punkts, 14. grozījums, arī no referentiem, kuri to atbalsta, kurš par, kurš pret, viens, kurš atturas, pieņemts. 15. grozījums, ECR grupa, referenti ir pret, Tas atkrīt, ā, skaidrs, tas atkrīt. 16. E, referenti iebilst, kurš ir par, 3, kurš pret, gan arī visi citi, kurš atturas, noraidīts, 17. ir atsaukts, 4. Potena Kurš par? Pret? Četri. Kurš atturas? Neviens. Pieņemts. Piektais. Pie piekta apsvera punktu tas ir atsaukts. Tālāk trešais. Vai par to ir jābalso? Par sesto. Par sesto ir jābalso. Labi, balsojam par to. Referenti ir pret sesto, kurš ir par? Neviens. Kurš ir pret Murikundzes priekšlikumu? Visi. Noraidīts. Septītais grozījums no referentiem. Kurš par? pret viens tātad divi, vai jūs balsojat pret? Tas bija pret. Es nesapratu, kā jūs balsojat pār tātad. Tad viens pret, atturās nav. Labi, tad ir apstiprināts. Astotais grozījumu ietver septītais. Mutisks grozījums tagad ir par apsvērumu punktu D. Referents, protams, ir pār, kurš vēl par? Daudzi pret. Vien, Ešford kungs ir pret. Atturas. Labi, pieņemts. Devītais referenti ir pret, kurš ir par? Trīs. Tad eh, noraidīts. 11. no referentiem, kurš par? Pret 2, kurš atturas, pieņemts. 12. arī no referentiem, kurš par, pret, 1, atturas, neviens, pieņemts. Un 13. grozījums Mūdijas kundzes priekšlikums, referenti ir pret, kurš par, pret, Atturas. Pārbaudam elektroniski. Vier möchten. Zwei haben noch nicht abgestimmt. Divi vēl nav nobalsojuši. Viens ir atradis savu balsošanas kartiņu. 31 vajadzētu balsot, 29 ir ieskaitīti šobrīd, beidzam balsot, 14 par, 13 pret, knapi, knapi, bet pieņemts. Balsojums par e, ziņojumu kopumā, to mēs, protams, elektroniski darām. Der Abstimmung haben sich jetzt 30 von 31, jetzt sind wir komplett. Nu, tagad visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 30 pār, 1 pret, neviens neaturas, ziņojums pieņemts, apsveicam referentus. Tālāk. Vanas kundzes ziņojums, kur es esmu ēnu referents ir runa par Grieķijas pieteikumu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanai. Pirmais grozījums Kirtos kungs iesniedz kurš par? Daudzi, kurš pret? Trīs es redzu. Kurš atturas? Neviens. Pieņemts. Otrais ir mans grozījums, referentu atbalsta, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums Ulfs Kogas kundze un citi no nodarbinātības komitejas referenta atbalsta. Kurš vēl par? Pret? Neviens, kurš atturas? Arī nē, pieņemts. Tā pati autore Referenti atbalsta ceru to, kurš par? Pret? Neviens atturas? Pieņemts. Piektais grozījums Kircos skungs. Referenti iesaka atbalstīt. Kurš vēl par? Pret? Viens. Atturas? Neviens. Pieņemts. Sestais grozījums no nodarbinātības komitejas. Referenti atbalsta. Kurš vēl par? Pret? pret, atturas, vienbalsīgi pieņemts. Septītais eh, tie paši autori, referenta atbalsta, kurš par pret, atturas, pieņemts. Astotais eh, tie paši autori, tāds pats ieteikums, kurš par pret, Neviens, tātad kurš atturas, pieņemts. Devītais, arī no nodarbinātības komitejas, kurš par? Pret? Atturas? Kristīgie demokrāti. Tad var, tad mums ir nepieciešams eh, gala balsojums elektroniski. Einer hat noch nicht abgestimmt. Jetzt haben alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Ach. Beidzam balsot. 28 par, 2 pret. Apsveicam Varnas kundzi. Šis ir pieņemts. Vēl tālāk globalizācijas fonds un Dzanī kunga ziņojums. Sākam ar otro grozījumu par pirmo punktu. Nodarbinātības komiteja referenti ir pret kurš vēlas atbalstīt eh, nodarbinātības komiteju. Daži draugi redzami, bet eh, nedaudz. Kurš pret? Vairākums. Kurš atturas? Noraidīts. Trešais grozījums arī nodarbinātības komiteja. Referenti ir pret. Kurš vēlas atbalstīt nodarbinātības komiteju? Zaļie un daļa no liberāļiem un ECR. Kurš pret? sociāli, sociālisti un demokrāti, varbūt vairākums um, noraidīts. Ceturtais grozījums nodarbinātības komiteja, tāpat procedūra, kurš par liberāļi zaļie ECR, kurš pret Holmājers kundze, acīm redzot, vispārie pret, kurš atturas, noraidīts. Kompromiss A no referenta, kas ietver 5 un 6. Kurš par? Pret? Pieņemts. 5. 6. atkrīt līdz ar to 7. tālāk. Referents atbalsta, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Astotais nodarbinātības komitejas grozījums, referents e, neatbalsta, kurš par pret noraidīts. Devītais grozījums arī no nodarbinātības komitejas, kurš par pret atturas noraidīts. Desmitais arī no nodarbinātības komitejas. Kurš par? Sociāldemokrāti un liberāļi un zaļie un kreisie, kuri pret daži atlikušie kristīgie demokrāti un e FDD, kurš atturas manuprāt, skaidrs vairākums pret. Denano kungu grozi. Kurš par nodarbinātības komitejas? Mēs balsojam par desmito grozījumu par punktu 7D.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 10 ir pieņemts. 11. grozījums Denano kungs iesniedz par 8. punktu, kurš par? Visi. Kurš pret? ECR tikai. Kurš atturs? Zaļie. Pieņemts. 12. no nodarbinātības komitejas referenta atbalsta, kurš par? Pret? Neviens, kurš atturas. Pieņemts. 13. arī no nodarbinātības komitejas eh, referents eh, neatbalsta. Kurš vēlas atbalstīt nodarbinātības komiteju? Kreisie. Kurš pret? Daudzi. Kurš atturas? Noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? divi par. Kurš pret? Viss pārējie. Noraidīts. Balsojam par ziņojumu kopumā elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts vienam balsojot pret, apsveicam Cānī kungu. Un nākamais tad ir Vēl viens globalizācijas pielāgošanas fondas pieteikums Holbrihta kunga ziņojums par Fiat. Pirmais grozījums nodarbinātības komiteja punkts 9a referents atbalsta. Kas atbalsta? Daudzi, kas pret? Neviens atturas. Vienbalsīgi. Otrais grozījums referents iesniedz, kas par? pret, neviens atturas vienbalsīgi pieņemts. Trešais Albrihts grozījums, kas par, kas pret, neviens atturas, neviens neaturas vienbalsīgi pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par, kas pret, atturas vienbalsīgi. Piektais nodarbinātības komitejas grozījums, kas par, pret atturas viens pieņemts. Sestais nodarbinātības komitejas grozījums, referents atbalsta, kas ir par, kas pret, neviens atturas vienbalstīgi pieņemts. Septītais grozījums arī nodarbinātības komiteja referents atbalsta, kas ir par pret. Neviens, kas atturas, arī neviens neaturas pieņemts, un tagad noslēguma balsojums elektroniski. Einer fehlt noch. Vēl viens nav nobalsojis. Der möchte vielleicht nicht, dann schließen wir die Abstimmung. Nu, ja neviens nevēlas vairāk balsot, noslēdzam balsojumu un uh, pieņēmts ar 27 balsīm par vienu pret, apsveicam referentu. Un tagad uh, Viotī ziņojums par globalizācijas fonda izmantošanu virpulgadījumā un uh, Uh, referents atbalsta visus grozījumus, vai mēs varētu balsot blokā, bet kristīgie demokrāti at, iebilst pret desmitā grozījuma iekraušanu. Mēs varētu balsot par grozījumiem no viena līdz deviņi blokā. Kas ir par? Kas ir pret? Neviens, kas atturas. Līdz ar to pirmais līdz devītais grozījums ir pieņemti, un tagad balsosim par strīdīgo desmito grozījumu, kas par, kas pret. Nu, balsosim elektroniski, lai būtu skaidrāk. Alle haben abgestimmt. Visi nobalsojuši, beidzām balsot ar nelielu balsu vairākumu noraidīts. 13 pār 14 pret 2 atturas. Tagad noslēguma balsojums balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzām balsot. Sveicam Vjotikungu. Un tagad par budžeta līdzekļu pārvietojumiem. Diese können wir alle gemeinsam abstimmen, weil die gehören zu den Globalisierungsfonds. Ah, okay. Ja? Gut. Danke. Okay, wir kommen zu den Transfers. Das Sekretariat sagt mir, dass die. Pārējām pie pārvietojuma. Tātad mana saka, ka šie grozījumi līdz 50. ir tie, par ko mēs politiski esam vienojušies un varam balsot par tiem blokā, vai kādam ir iebildumi par šiem četriem pārvietojumiem. 40, 48, 49, 50, 55. Tātad viens bija pret, kas atturas, viens pret, viens atturas, un tātad tas ir apstiprināts. Tagad 55. pārvietojums. Runa ir par Žāna Monē ēku. Vai mums ir vajadzīga papildi informācija, Monika? Es. Uh, ir uh, darbinieki atrodas ēkā, kas, uh, kurā ir uh, liels asbesta saturs, un šeit ir runa par 22 miljoniem, kas jāizmanto līdz martam, lai šo problēmu risinātu. Kas atbalsta 55. pārvietojumu? Visi, kas pret neviens, kas atturas, viens atturas līdz ar to vienprātīgi apstiprināts šis pārvietojums, un tagad 2014. gada budžets citas iedaļa. Šeit arī runa ir par citiem pārvietojumu pieprasījumiem. Monika, vai varam balsot blokā? vai kādam ir iebildumi pret to, ka mēs balsojam par visiem pārvietojumiem kopā. Deprē, kungs. Nu, tas nav tāds īsts iebildums priekšsēdētāji, bet es redzu, ka šeit ir runa par uh, deleg uh, Eiropas Savienības uh, uh, pārstāvniecības vadītāja rezidences pirkšanu Albānijā, un runa ir par 1 miljonu 649 um, uh, e, tūkstošiem eiro. Nu, es nezinu, kāda šeit ir cenas Albānijā, bet man tomēr tā liekas šī summa salīdzinoši liela, vai mēs šeit pērkam vienu, divas vai trīs pilis. Es gribētu paskaidrojumus dzirdēt. Jā, nu pēc uh, man, mums patiesībā arī ir, līd, man arī līdzīgi jautājumi, tā kā jums deprēkungam. Es eh, zinu, ka vēstnieku rezidences ir, eh, nu, tāda būtībā dienesta telpas, nevis uh, privātai lietošanai, bet, nu, Albānijā 1,6 miljoni, nu, jautājums, ko ar to mēs darīsim. Uh, vai tas, nu, Albānijas pārstāvniecība ir tādā normālā situācijā, vai tas ir kaut kas nenormāls? Mēs gribētu tomēr dzirdēt paskaidrojumus. Nu, es arī pavisam nesen šo informāciju tikai saņēmu. Es domāju, ka mēs saņemsim arī oficiālu paziņojumu, ka tas ir pārējošs pārvietojums. Uh, līdz martam mums būs šis uh, paziņojums. Eh, par de delegācijas ēku Albānijā. Es ierosinātu atbalstīt ar nosacījumu, ka mēs saņemam visu nepieciešamo informāciju pirms faktiskās naudas eh, tērēšanas. Lai runa ir par to, lai šobrīd pārnešos līdzekļus uz nākamo gadu, kuru tad eh, līdz martam mums ir iespēja šo informāciju saņemt. Šis ir līdz ar to mums būs iespējams saņemt eh, inf papildu informāciju līdz martam par šo ēku Tirānā. Paldies, tas ir noderīgi. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd tikai uh, pārceļam no viena gada uz nākamo, nevis atļaujam to tērēt. Pre, Prenikungs. Es piekrītu. Dann nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben. Tad vienu soli atpakaļ. Mums ir četri pārvietojumu. Es jautāju, vai varam balsot par visiem kopā ar Hall Maieras kundzes paskaidrojumu. Mēs varam balsot, šeit nav runa par pirkšanu, bet par līdzekļu pārvietošanu uz nākamo gadu. Vai varam tātad balsot par visiem, kas ir par, kas pret. Četri, kas atturas. Divi. Līdz ar to šie līdzekļu pārvietojumi ar vairākumu atbalstu ir apstiprināti. Un vēl viens punkts - ēku politika. Šķiet, ka šo punktu mēs jau būtu varējuši apstiprināt pagājušreiz, bet mēs nevarējām par to lemt, jo šeit ir runa par apmeklētāju centru atrium ēkām vai kādam vēl kaut kas jautājams? Nē. Vai varam tagad balsot par šo pārvietojumu, pārvietojumu kas atbalsta, kas ir par? Kas pret? Četri pret, kas atturas? Viens. Nu, no, līdz ar to šis pārvietojums ir at stiprināts ar vairākumu atbalstu vai punktā dažādi jautājumi, kādam ir kas sakāms. Ja ne, tad sēde slēgta, tiekamies Strasbūrā. <laughs>